tos čehu valodā. Šās dienas eh, plenārsēdes protokols eh, tiks iesniegts protokolam apstiprinā, parlamentam apstiprināšanai nākamās plenārsēdes sākumā, ja iebildumu nav attiecībā uz šās dienas rezolūcijas priekšlikumiem, tad tās tiks nosūtīts attiecīgajām iestādēm, kas ir pieminēts šajās rezolūcijās. Liels paldies visiem, laimīgu ceļu mājup un paldies par sadarbību! Priekšsēdētājs pateicis arī to,